Iesākumā vēlos jūs informēt, ka Rozario Kročeta, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, ir nosūtījis eh, parlamenta priekšsēdētājiem lūgumu aizstāvēt viņu parlamentāro imunitāti saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanas procesu Palermo tiesā. Saskaņā ar reglamentu šis pietiek, pieteikums tiek nosūtīts uz juridisko lietu komiteju, kura ir kompetenta šajā ziņojumā. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas.